dosim viņiem jūsu prasību. Līdz ar to esam noslēguši e, šīs diskusijas. Esmu saņēmusi sešas rezolūciju priekšlikumus, noslēdzam debats par šo jautājumu un tagad sāksim balsot. Vispirms balsosim par rezolūciju par cilvēku tirsniecību Sinajā, par kopīgo rezolūcijas priekšlikumu. E, trešais grozījums, kas par? Pret Noraidīts. Sestais grozījums par pret atturās noraidīts. Līdz ar to sākotnējais teksts, eh, pirmais, eh, pirmā daļa, kas par pret atturās pieņemts, otrā daļa, kas par pret, atturās, pieņemts. Ceturtais grozījums par, pret, norādīts, atturās, saka priekšsēdētāji, tad, tad norādīts. Piektais grozījums, kas par, pret, atturās, pieņemts. Pārbaudīsim. Neesmu pārliecināta. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais gro... Tātad tas bija piektais grozījums, tagad pirmais grozījums. Kas pār? Pret atturās noraidīts. Otrais grozījums par pret atturās noraidīts. Galīgais balsojums par visu rezolūciju, kas par pret atturās pieņemt. Tagad nākamā rezolūcija par Palestīnu. Izrāls bruņoto spēku veiktā kratīšana Palestīnas televīzijas stacijās. Kas par visu rezolūciju? Pret. Atturās. Pieņemts. Līdz ar to trešais dokuments cilvēktiesība pārkāpuma Bahreinā. Pirmais grozījums, kas par pret atturās noraidīts. Otrais grozījums par pret atturās noraidīts. Trešais par pret atturās noraidīts. Sākotnējais teksts 14. Pan, punktā, kas par pret atturās. Sākotnējais teksts tiek pieņemts. Desmitais ievilkums. Ne, ir kāds grozījums vēl. Ir mutiskais grozījums, kur iesniedz Stanaka kungs. Kas par? Um, Stanaka kungs vairs nav klāta. Labi, tādā gadījumā eh, N apsvērums, kas pār pret atturās pieņemts. Tagad par visu rezolūciju eh, kopumā personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to esam pabeiguši darbu. Vēl neliela informācija. No EPP grupas esmu saņēmis prasību parlamenta delegācijās un komisijās ies, iecelt sekojuši cilvēks Petrisan kundzi budžeta kontrols komitejā un tāpat arī Eiropas Savienības Krievijas